pulksten 11.30 par šiem rezolūciju projektiem. Un tagad, kolēģi, mēs pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Tas ir komisijas priekšsēdētāja vietnieces paziņojums par kodoldraudiem un cilvēku tiesībām Ziemeļkorejā. Lūdzu, Aštons kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ziemeļkoreja ir joprojām visizolētākā valsts pasaulē un visnaidīgākā saviem kaimiņiem. Un uh, bieži vien nepieciešamās pārtikas dēļ viņi ir atkarīgi no uh, eh, starptautiskajām, uh, eh, starptautiskās humānas palīdzības. Un kaut arī šobrīd jau ir trešā līderu paudze. Uh, nekādus pozitīvus, pozitīvus pārmaiņas pagaidām vēl nav uh, vērojamas. 6 partiju pārunas, kas būtu varējušas piedāvāt valstī izēju no tās izolācijas, ir palikušas um, iesaldētas. Nu, tagad uh, Ziemeļkoreja nolēma, ir nolēmusi turpināt uh, strādāt pie programmas, ar kur tā varētu kļūt par kodolu uh, uh, ieroču īpašnieci. Mēs esam uzmanīgi sakojuši līdzi pēdējiem kodola izmēģinājumiem, un tas noteikti apdraud mieru. Un te pašā laikā mēs un ASV ir, um, esam darījuši skaidri zināmu, ka, ja Ziemeļkoreja mainīs savu nostāju, arī mēs atbalstīsim. Un es īpaši aicinu Ķīnu izdarīt spiedienu uz Phenjanu. Mēs, protams, joprojām uzturēsim kontaktu ar Dienvidkoreju. Koreju un uh, Dienvidkoreja ir skaidri izrādījusi, ka viņa vēlas uh, šo dialogu, un arī Japāna to ir izdarījusi. Un uh, mēs esam skaidru vēstījumu nosūtījuši Ziemeļkorejai, ka um, mēs ne pieņemsim to, ka tiek pārkāpti e, noteikumi par ieroču neizplatīšanu. Nu, ir grūti iedomāties, kas notiks tālāk, ja Ziemeļkoreja turpinās pārkāpt e, starptautiskās normas. Mēs esam atbalstījuši sešpartiju pārunas gadu gadiem. Mums arī ir ekonomiskās un drošības intereses reģionā. Mēs vienmēr esam uh, piesprieduši dažādas sankcijas pēc uh, kodola testiem 2006. un 2009. gadā. Un visbeidzot arī pēc izmēģinājumiem, kas notika 2012. gada decembrī un 2016. gada februārī pēc um, apvienoto nāciju drošības padomas rezolūcijas ir uzlikts aizliegums pārdot uh, ļoti daudz dažādas ieroču komponentes Ziemeļkorejai. Un uh, mēs noteikti atbildēsim uz um, uh, Mm, Ziemeļkorejas provokācijām, saskaņā ar kurām 53. gada pamieris ir nederīgs un uh, līdera Kim Čenuna uh, draudiem noslaucīt uh, Dienvidkoreju no zemes virsas. Mēs joprojām esam noraizējušies arī par cilvēktiesībām Ziemeļ e, e, Korejā mēs kopā ar Japānu sagatavosim um, uh, pētījumu par cilvēktiesību pārkāpumiem Ziemeļkorejā. Ziemeļkorejā ir arī ļoti liela nepieciešamība pēc pārtikas jānodrošina arī grūtnieču un mazbērnu, kā arī invalīdu Eh, uzturs, mēs turpināsim strādāt kopā ar apvienotajām nācijām, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam atbalstīt Ziemeļkorejas tautu. Paldies! Jā, paldies! Un eh, politisko grupu vārdā pirmais runās eh, Elmārs Broks uz divām minūtēm. Tās parties vārdā. Uh, Augstā pārstāve, vicepriekšsēdētājs kundze, kolēģis un kolēģi. Baronis Aštonis gribētu jums teikt sirsnīgi paldies, ko jūs šeit teicāt un uh, kas pagājušās uh, nedēļas tik sasniegts. Ziemeļkoreja ir feodāla valsts un uh, cilvēki tiek apspiesti un ļoti cieši un nekur citur pasaulē tā nav. Bet tā ir valsts, kas vienlaikus ir regresīva, un šāda valsts tā ir kodolieroči pretēji kādiem starptautiskiem noteikumiem, tā veids testus un sasaista ar uh, raķešu programmu un uh, ar uh, tālu, um, tāliem raķetēm. Tas ļoti bīstami. Un visi kontakti. viss, kas tiek parādīts, ka uh, visas, visas komunikācijas tiek, tiek pārtrauktas, un, uh, un uh, tas viss parāda šie notikumi, ka tā ir tieši, tieši apdraudējums, un nekur pasaulē nekas tāds nav. Tātad šie tiešā, tiešie kari draudi, kas uh, izriet no šī režīma. Jautājums arī ilgtermiņā, kā tas varētu mainīt visu šo reģionu, jo ja šāda valsts ar tādu agresivitāti un ar šādām kodoli ieročiem, uh, ja tā sāks rīkoties, tas varēs milzīgi ietekmēt eh, reģionu, un eh, tā, tas pieaugs eh, kodolieroču daudzums šajā reģionā, un tam, tam nav nekāda sakara ar neizpatīšanas līgumu. Tur arī Irāna ir, mēs esam tagadās krustcelēs. Un šķiet, ka automieroči kļūs par uh, normāliem ieročiem. Uh, daudzās valstīs, un tā ir iespēja, atkal parādīsies iespēja eh, kodokaram, un šie draudi atkal parādījušies. Ķīnā ir būtiska loma ļoti labi, kā Ķīna ir iesaistīta. Tikai ar Ķīnu Koreja ļoti atkarīga daudzās lietās no Ķīnas, un ar Ķīnu ir iespējams uh, izdarīt spiedienu. Tieši Ķīnu vajadzētu runāt un pārliecināt, ka Ķīna varētu panākt papildus uh, pasākumus. Zinieks, paldies! Jā, liels paldies! Nākamā runātāja ir Gomešas uh, kundze uz divām minūtēm. Jā, paldies priekšādātājiem! Ziemeļa Koreja draud ar preventīvu kodolu uzbrukumu. To nevar pieņemt ne Dienvidkoreja, Japāna un ASV. Visā pasaulē tiek apdraudēta drošība. Ziemē Korejai vajadzētu ievērot uh, ANO noteikumus, divpusējos noliegumus par labām kaimiņu attiecībām ar Dienvidkoreju, un uh, mēs prasām, ka šī Ziemeļkorejas rīcība apdraud, mēs sakām, ka tā apdraud uh, šī reģiona drošību kopumā. Ārkārtīgā nabadzība vēl tiek uh, palielināta, tādēļ, ka līdzekļi tiek tērēti kodolieročiem, vienlaikus sistemātiski tiek uh, medijas kājām cilvēku tiesības un valdība veica propagandu. Tā, tas ir feudāls režīms, varbūt trako režīms Šķiet, ka tā ir valdība, kas ir absolūti dzīvo neš mūsdienu pasaulē un uh, izraisa draudus arī citiem. Ķīna ir būtisks uh, aspekts, un Ķīna ir uh, ano, drošības padomas pastāvīgais loceklis, un tai vajadzētu izdarīt spiedienu, un šeit uh, Ķīnā ir jāatbalsta arī šīs sankcijas, eh, ANO drošības padomē vienlaikus ir jāizvirza pārmetumu par eh, cilvēktiesību pārkāpumiem. Šķiet, ka neviens pieņēmums vairs nevar vest pie veselā saprāta un ir būtiski atkal uzsākt daudzpušu sarunas, lai vismaz radītu no nu, kodām ieročiem brīvas zonas visā Korejā un eh, Zemē korejiešiem un dienvidkorejiešiem vajadzētu atkal varēt satikties un uh, sankcijas pret Pjēņienu vajadzētu saglabāt. Vienlaikus dialogs ir jāveido uh, kopā ar Ziemeļkorejas valdību un vislabāk to vajadzētu paplašināt arī uz pilsonisko sabiedrību, cik vispār tā eksistē, bet uh, ir jāveic arī spiedienu arī uz Ķīnu. Paldies, uh, Kacina kungs, uh, divas minūtes uh, Aldis vārdā. Eštons kundze, kolēģi, krīze šajā pusu, pussalā ir virtuāla, bet uh, diktatūra ir reāla un uh, nežēlīga. Pēdējie notikumi, tīpaši Ziemeļkorejas provokācijas, uh, nebija paredzamas. Un tas atspoguļo politisko līderu uzvedību uh, gan pašmājās, gan starptiskajā arēnā. Uh, tagad uh, Eh, Ziemeļkorejā tiek paplašinātas nometnes eh, politisko pretinieku eh, pāraudzināšanai. Tas ir nepieņemami starptautiskajā kopienā. Tas apdraud cilvēkus gan Ziemeļkorejā, gan Dienvidkorejā. Ziemeļkoreja spīdzina un apspiež savus pilsoņus uh, apgalvojot, ka pastāv draudi valstī no ārpuses, bet nav nekādu draudu, nav politisku, nav militāru draudu, nav draudu arī Ziemeļkorejas ekonomikai. Vienīgie draudi nāk no uh, valsts režīma. Šī valsts provo uh, provocē savus uh, kaimiņus, arī tirsniecības partnerus un Ķīnu. Un uh, beidzot, drošības padomē vajadzētu rīkoties uh, vienbalsīgi. Nu, varbūt Pienjāna vēlas ekonomisko attīstību un labākus standartus uh, saviem pilsoņiem, bet mēs redzam, kas notiek. Notiek tikai propaganda un militārās spēlītes. Tas ir pārāk bīstami. Mēs uh, atceramies par 46 nevainīgiem locekļiem, uh, upuriem uh, pirms trīs gadiem. Uh, un Seula ir mūsu svarīgs partneris, mums vajadzētu izrādīt tai savu solidaritāti un atbalstu un e, jārīkojas konstruktīvi. Mums jāpieprasa, lai režīms mainītu e, savu nostāju pret pašu pilsoņiem un lai tas pieļautu demokrātisko tiesību attīstību. Tas ir svarīgi Eiropas Savienībai un parlamentam. Mēs nedrīkstam pieļaut e, varas izrādīšanu un uh, valsts pilsoņu apdraud, apdraudēšanu. Paldies, priekš, saka priekšsētājs, tagad Krombergas kundze. Godatie deputāti, zaļie arī nosoda kodol testus un uh, draudus, ko izsaka Ziemeļkoreja. Mēs uh, vēlētos, lai šī valsts atturētos no turpmākiem testiem uh, un uh, nerunātu par preventīvo kodolu uzbrukumu. Mēs aicinām Ziemeļkorejas uh, vadību pieturēties pie uh, ANO hartas un uh, ratificēt arī uh, papildu protokolu par kodolu ieroču neizplatīšanu. Es domāju, ka Ziemeļkoreja vajadzētu pieturēties pie uh, savām saistībām, kas izriet no moratorija par uh, kodolu izmēģinājumiem. Uh, Mūsu politiskā grupa eh, nožēlo, ka parlamenta rezolūcijā nav pateikts vairāk par citām kodolu valstīm, par to, ko tās varētu darīt, lai samazinātu kodolu uzbrukuma vai pat kodolu kara draudus. Vairākas valstis, pat Eiropas Savienības eh, valstis, varētu eh, palīdzēt atsaistīt kodola ieročus no valsts statusa. Būtu svarīgi uh, to darīt, uh, lai dažas valstis nekļūtu par šantažistēm, uh, iegādājoties kodola ieročus, kā to dara Ziemeļkoreja. NPT nolīgums uh, krīzes laikos ir jo īpaši svarīgs, un uh, valstis, kas uh, ir parakstījušas kodolieroču neizplatīšanas nolīgumu, ir atbildīgas par tā ievērošanu. Ļoti labi, ka Eiropas parlaments atbalstīja šo globālo nulles risināšanu. Divas trešdaļas mūsu deputāti to atbalstīja. Tas ir labs sākuma punkts, un tagad mums jārīkojas uh, vēl uh, noteiktāk, lai panāktu atbruņošanu un ieroču neizplatīšanu. Paldies! Eh, tagad lūdzu Migalska kungs minūte. Paldies, priekšstādātāji kolēģi. Mēs diskutējam šodien par ļoti svarīgu jautājumu. Demokrātijas trūkums Ziemeļkorejā ir novedis pie tādas situācijas, kad Ziemeļkorejas režīms varētu kļūt par nopietnu apdraudējumu pasaules uh, mēroga mieram un stabilitātei. Mēs redzam, kāda ir situācija Ziemeļkorejā, un varbūt uh, vajadzētu uh, teikt, ka šīs, pas, šīs valsts pilsoņi ir visvairāk apspiestie cilvēki visā pasaulē. Mums vajadzētu sadarboties ar Dienvidkorejas uh, valdību, uh, lai uzlabotu drošību un rīkotos pret uh, kodola izmēģinājumiem. Ziemeļkorejas pilsoņi cieši savas valdības dēļ. Paldies! Baftana kungs nav klāt. Uh, vārds Šolca kungam. Šolca kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Aštons kundze, pirms diviem gadiem, precīzi pirms diviem gadiem, uh, austrumu krasta Japānas zemestrīce skaidri parādīja, kāds apdraudējums rodas cilvēkiem, ja viņi nekontrolē atomtehnoloģiju. Tas attiecas uz tās mierīgo izmantošanu, bet vēl jau vairāk tas attiecas uz tās izmantošanu, lai sasniegtu politisku militārus mēķus. Atomstarojuma sekas cilvēki vienmēr izraisa ļoti negatīvas sekas. Šī konkrētā pieredze cilvēkiem bija jāizdara Hirošīmā, Nagasaki, Černobiļā, Harisburgā un Fukušimā. Šodien tie, kas nopietni draud ar to, izmantot uh, uh kodola ieroči pret cilvēkiem, tie ir ļoti skaidri jānorāda. Parlamentam ļoti nepārprotam ir jānorāda, ka nav tiesības uz preventīvu triecienu ar atomieročiem. Tas nav iesakās nevienas valsts tiesībās un ne pavisam ne starptautiskais tiesībās. Attiecas uz visām pasaules valstīm. Tas attiecas ļoti skaidri arī uz Ziemeļkoreju. Mēs nedrīkstam uh, zaudēt, uh, aizmirst, ka attīstība Korejas uh, pusalā nenotiek tādā absolūti izolētā telpā un ārpus eh, vēstures. Tam visam ir saknes. Kodolieroči un raķetes Korejā nav viss izraisījuši šo konfliktu, bet ir tās sekas. Konfrontācijas loģika ir to izraisījušas. Arī tad, ja mēs šajā punktā uh, esam dažādos domās. Ir jābūt skaidram, ka šis eh, konflikts var tikt atrisināts eh, kā, kā daudzslāņāns risinājums, politisks risinājums. Tur jāiesaist arī Ķīna mm, un eh, arī jāiesaist ASV un ir jānes atbildība par šo jautājumu, lai varētu um, novērst šīs problēmas izcēlesmi avotus. Pēcbēm priekšsēdājs pārtrauc runātāju un dot vārdu Doces kundzei. Dots, dots asoņ. Sorry. Mr. President. Priekšsēdētāji, augstā pārstāve. Kodola testi, kas tika veikti pagājušajā nedēļā, pilnīgi noteikti pārkāpj starptautisko uh, likumdošana, un kā es saprotu, tas arī ir izraisījis ļoti bargas uh, tirzniecības sankcijas attiecībā uz Ziemeļkoreju. Ziemeļkoreja ietiepīgi vēlas izmantot, e, e, veikt šos kodoli izmēģinājumus, kaut arī liela daļa tās iedzīvotāju dzīvo badā un uh, piespiedu darba nometnēs. Viņi tiek spīdzināti un vajāti, un tas ir pilnīgi nepieņemams. Parlamentam vajadzētu izmantot šīs debates, lai uh, dotu, uh, lai runātu to iedzīvotāju vietā, kam šodien vispār nav nekādu tiesību. Un es būtu ļoti ieinteresēta, ja jūs pastāstītu par to, kā jūs redzat, tiek pārtraukt runātājiem, ja tiek izslēgts mikrofons. Paldies tālāk, Kēlam kungs. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Eštons kundze. Nacionālās izlūkošanas direktors teica, ASV Nacionālās izlūkošanas direktors teica, ka uh, Ziemeļkorejai ir starpkontinentālās raķetes un ka Irāna arī nodarbojas ar kodolieroču testēšanu, bet Ziemļkoreja jau vispār ir pārkāpusi visu, ko vien iespējams pārkāpt. Man šķiet, ka Ķīnai te ir ļoti būtiska loma, un kamēr Ķīna um, jūtās neērti, mm, Ziemeļkorejas rīcības dēļ, tomēr tā nevar neko teikt, tādēļ, ka abās valstīs ir komunistiskā diktatūra un Ķīna nebija interesēta, ka Ziemeļkorejā sabruktu komunistiskais režīms. Un Ziemeļkorejas sadarbība ar Irānu ir saistīta ar raķešu attīstību, izstrādāšanu, un tā ir kodola sadarbība. Un šeit tiek atbalstītas islāmiskās valstis, kas apvienojušās priekšsādātājs izslēdz mikrofonu un saka, es ļoti atvainojos, bet man ir jābūt stingram. Kopas kundze tālāk. Lielas paldies priekšsādātāji. Mēs nosodām eh, jaunās Ziemeļkorejas provokācijas, mums ir jāizvairās eh, no tā, ka situācija sāsinās vēl vairāk, mums ir jāuztur miers reģionā. Ziemeļkorejas tauta jau tā dzīvo ļoti sliktos apstākļos, un mums ir jāuzlabo cilvēktiesību situācija. Lūk, tāda ir Eiropas parlamenta rezolūcijas eh, jēga mēs varam izmantot kā aizbildinājumu to, kas ir noticis Irānā attiecībā uz kodola izmēģinājumiem. Um, un jāpārdomā, kur esam pieļāvuši kļūdu jo galvenajam atslēgas vārdam mums ir jābūt eh, saistības. Mēs nevaram eh, tikai balstīt visu uz diplomātisko izolēšanu. Mums ir jācenšas veikt eh, kodola atbruņošanu, taču ir jāsāk runāt par cilvēku tiesībām un jāpārliecina Ziemeļkoreja par to, ka viņu loģika ir absolūts nonsens Paldies mm, Kopas kundzei. Tālāk uz minūti dosim vārdu Hefner kungam. Priekšēdētē kolēģis un kolēģi. Vicināties ar zobenu, kodols zobens ir ārkārtīgi bīstam. Mums ir jādara viss, lai panāktu mierīgu Korejas pusēlu, un es atbalstu to, ko teica kolēģi, bet tomēr es domāju, ka nepietiek ar to runāt par to. Ziemeļkoreja ir diktatūra, kas uh, tur bailēs uh, visu savus pilsoņus. Viņam nav ceļošanas brīvība ne valsts iekšienē, ne no valsts ārā. Cilvēki ir akmens laikamēt komunismu upuri, kas nepieļauj brīvību, nepieļauj brīvu domu izpausmi, nepieļauj preses brīvumu, ne, demokrātiem, neko, kas ir cilvēku brīvības izpausme. ANO īpašais uh, referents par situāciju Ziemekurējā runā par ļoti smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem deviņos jomās, sākot ar uh, tiesībām uz dzīvību, uz veselību, uz eh, pārtiku, līdz pat uz cilvēku spīdzināšanai un cilvēku pazūšies milzīgajās soda nometnēs bērni un eh, sievietes tiek mocītas un spiež viņus skatīties uz mocīšanu. Kas mums ir vajadzīgs? Mums vajadzīga atbild uz šo kodoprovokāciju, kas varbūt arī kā tāds eh, manevrēšanas mēģinājums. Vajadzētu tūlīt pat uh, ANO um, izmeklēšanas komisiju iedibināt, lai martā uh, jau izanalizētu visos aspektos situācijas Ziemē Korejā un spērtu tālākos soļus, ko prasa starptautiskās tiesības. Paldies! Tas paldies, kolēģi! Tālāk uz minūti došu vārdu vicepriekšsādātājiem Protaševiča kungam. Thank you. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Liels paldies, priekšsādātāji. Tad, nu, es vēlētos uh, pateikt, ka pirms uh, divām nedēļām es biju parlamenta delegācijā Uh, Ženēvā, kur notika uh, ANO cilvēktiesību padomēs 20. sesija. Un tur tiešām tika arī runāts par šo situāciju. Un mēs arī uzzinājām, kādas bāžas ANO ir par situāciju Ziemeļkorejā. Pirmdien uh, kāds e, referents no ANO tieši runāja par šo situāciju, un viņš teica, ka vajadzētu pieņemt rezolūciju par šo jautājumu, tas notiks šomēnes. Tas nozīmē, ka šī rezolūcija būs arī ļoti nozīmīga gan um, sabied, starptautiskajai sabiedrībai, gan arī um, Ziemeļkorejas valdībai. Mums ir jātiek galā kaut kā ar bādu, kas valda Ziemeļkorejā, un nevar aizsūtīt cilvēkus uz darba nometnēm tikai tāpēc, ka viņi nepiekrīt. Paldies, saka priekšsēdētājs tālāk Kutaškungs uz pusotru minūtni. Paldies, priekšsēdētāji! Augstā pārstāve Ziemeļkorejas agresīvie paziņojumi kas uh, vainagojās ar draudiem noslaucīt Dienvidkoreju no zemeļsvirsas, ir ļoti, ļoti satraucoši. Ziemeļkorejai vajadzētu nomierināties un izbeigt šos karavīgos diskursus, Un jāsaprot, ka tā ir atkarīga no starptautiskās palīdzības un ka tā ir ekonomiski un politiski izolēta. No uh, šīs trupceļa mēs varam izkļūt tikai ar dialogu. Mums ir jārunā par uh, to, ka nevar turpināt uh, kodolbruņošanos, un kā jau tas tika teikts, uh, Ķīna ir ANO drošības padomas eh, pastāvīgais loceklis, un tās ir viņu tiešajās interesēs nodrošināt stabilitāti reģionā. Ķina, Ķina ir jāpārliecina Phenjana pār to, ka ir nepieciešams atrast mierīgu risinājumu. Un Eiropas Savienībai vajadzētu arī uh, uzturēt attiecības ar Ziemeļkoreju. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk eh, Saņīcins kundze uz pusotru minūti. Liels paldies priekšsādātāji. Situācija cilvēktiesību jomā Ziemeļkorejā ir viena no sliktākajām pasaulē. Nemitīgi tiek piespriesti nāvis sodi, pat nepilngadīgajiem ir piespiedu darbs. Um, tāpat arī spīdzināšana. Uh, vajāšanas un visas šīs lietas eh, notiek Ziemeļkorejā. ANO piespriestās sankcijas vai e, Eiropas Savienības piespriestās sankcijas neko daudz nav mainījušas, tādēļ ir svarīgi, lai bez sankcijām būtu arī nemitīgs dialogs un mums ir jāizstrādā kopīga pozīcija. Uh, Uh, Ziemeļkorejas režīmam. Situācija ir ļoti sarežģīta, un te nav runa tikai par uh, situāciju reģionā, bet gan par situāciju vispār. Mums vienmēr ir jānosoda cilvēktiesību pārkāpumi. Tām ir jādragals. Paldies! Paldies, Joanna. Tagad uz uh, pusotru minūti uh, vārds uh, ar Lakī kungam. Paldies priekšsādātājiem. Aštānis kundze. Mm, Mēs te esam vienoti tajā, ka nosodām eh, Ziemeļkorejas eh, kodola izmēģinājums, un kā jūs teicāt, tas noteikti ir nopietnas apdraudējums Korejas pussalas drošībai un mieram. Tāpat laikā es uzskatu, ka pašlaik ir īstais brīdis, lai atcerētos, ka nevienai zemē nav vajadzīgi kodoli ieroči, ne ziemeļi E, Korejai, ne Irānai, ne arī tiem, kas ir šo valstu morālie kritiķi. Mēs nevaram mm, izveidot tādu kodolieroču valstu klubiņu. Paldies! Paldies, kolēģi, saka priekšsēdētājs, un pēdējais tagad uz vienu minūti uzstāsies Boris Zalakungs, lūdzu. Kolīgs. Kolēģi, ja Eiropas Savienība vēlas tiešāk iesaistīta e, Koreju jautājumā, tad vispirms ir jāpaukstina savas politiskā klātbūtne Āzijas reģionā. Uh, to, kas notika, tas, kas notika Mjanmā, parāda, ka tas ir iespējams. Mēs varam izmantot savu strateģisko partnerību ar Ķīnu un Krieviju, jo Ķīnas viedoklis ir ļoti būtisks, taču arī Krievijas viedoklis ir nemazāk svarīgs, un tas ir ļoti būtisks uzdevums Eiropas diplomātiskajā darbībā. Uh, Paldies, Boris, un tagad mēs sāksim brīvā mikrofona procedūru. Un es vienmēr izslēgšu mikrofonu, tad, kad minūte būs pagājusi. Tālāk dod vārdu Korhols kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs politiskos draudus no Ziemeļkorejas puses nevaram pieņemt. Arī ne to izturēšanos, kā tā apietas ar uh, saviem cilvēkiem, kas tiek ieslodzīti nometnēs, ir sistemātiski cilvēktiesība pārkāpumi, izvarošanas, cilvēktiesības, cilvēktiesība aktīvisti arī tiek ieslodzīti cietumos. Šis nometnes var skaidri redzēt arī satelīta attēlos. Cilvēktiesību komisārs ANO ir teicis, ka situācija turpina pasliktināties. Zemē Koreju pati to apstried, noliedz. Es ceru, ka augstā pārstāve Aštons Kons ļoti skaidri pateiks, kāda ir Eiropas eh, Savienības eh, stratēģija, lai uzlabotu humāno situāciju Korejā. Zimkas kungs. E, otóż bardzo chciałem podziękować. E, tak się stało, że w ostatnich latach byłem e, dwukrotnie w Korei. Paldies, es gribētu paust pateicību Aštons kundzei, es pats vairāk kārt apmeklēju Ziemeļkoreju, arī novērošanas misijas, un es gribētu izteikt dažas piezīmes. Ļoti lēni, bet droši parādās pirmie simptomi, ka notiek izmaiņas. Piemēram, ir bijuši mēģinājumi ieviest brīvo tirzniecību, protams, ļoti ierobežotā apjomā. Es domāju, ka daudzpusējie pasākumi uh, var būt efektīvi, bet mums ļoti rūpīgi jādomā arī par iespējamajām sankcijām pret Ziemeļkoreju. Un tāpēc mums jāsadarbojas ar Ķīnu, jo Ķīna ir vienīgā valsts, ar kuru Ziemeļkoreja jau uztur labas attiecības. Paldies! Tālāk Lohvilers kundz uh, vai vārds priekšsēdētāja cienījumā augstā pārstāve. Mēs uh, cilvēktiesību apakškomitejā runājām par uh, cilvēktiesību jautājumu Ziemeļkorejā. Mēs uh, ļoti uh, esam apmierināti to, ka Eiropas Savienība ir iekļāvusi darba kārtībā un vēl vairāk atbalstīja to, ja um, par, par šo īpašo komisijas iedibināšanu, kas, uh, um, kuras mērķis ir izmeklēt šos smagos cilvēkus pārkāpumus. Gribētu īpaši uzsvērt, ka politiskajās nometnes apmēram tur vērtējums, ka tur ir 200 tūkstoši cilvēki, ir pierādījumi, ka šī situācija pasliktinās, ir satelītu attēli, un mums ir jāpieņem, ka tur ne tikai pieaugušie ir ieslodzīti, bet arī bērni, kas veic eh, piespiedu darbu un nesņem eh, pārtiku pietiekamā daudzumā. Un, eh, lai Eiropas Savienība vienalga, ar ko um, Eiropas Savienības uh, runāt, vajadzētu pieminēt šīs nometnes un vajadzētu izdarīt spiedienu uh, Eh, lai uzlabotu situāciju, jo tās ir īpaši prioritārs jautājums. Paldies, un tagad. Eh, Dr. Tanoks. Paldies, Ziemeļkoreja ir eh, viena no visizolētākām un bīstamākām diktatūrām pasaulē ar uh, uh, kodolprogrammu un apbruņošanas stratēģiju. Tas nozīmē, ka starptautiskajai kopienai uh, sešām pusēm, un arī Eiropas Savienībai vajadzētu darīt visu iespējamo, uh, lai Ziemeļkoreja vienotos beidzot ar Dienvidkoreju un parakstītu uh, neizplatīšanas uh, konvenciju. Vajadzētu nodrošināt sadarbību. Ziemeļkoreja nevar apsolīt ASV demilitarizēt pussalu un um, Mums jāatceras arī, ka Krievija joprojām ir uh, dusmīga uh, par Vācijas uh, uh reakciju, un uh, Ķīna šajā uh, procesā ir tas burkāns, ko mēs varam piedāvāt Ziemeļkorejai, un te pašā laikā arī liels pātaks. Tad tiek izslēgts mikrofons Tano kungam. Tā, beigsim e, šīs e, darba kārtības punktu debatēs un uzklausīsim komisijas vicepriekšsādātāju Katrīnu Aštonu. Sorry, the microphone's just coming on. Thank you very much. Paldies. Es domāju, mēs visi esam vienisprātis. Tas, kas notiek Ziemeļkorejā, ir nepieņemami. Tas ir brutāls režīms, kas briesmīgi izturas pret saviem pilsoņiem. Mēs apzināmies, ka mums jāsadarbojas ar Ķīnu un ar uh, Ženēvas struktūrām, lai uzlabotu situāciju. Bet visi, kas līdzīgi man. Uh, ir informēti par situāciju Ziemeļkorejā, noteikti ir tikpat šokēti par uh, grūtībām, kas jāizcieš pilsoniskajai sabiedrībai, civilsabiedrībai. Es uh, darīšu visu, lai atbalstītu Ziemeļkorejas tautu. Mēs turpināsim arī pārtikas sūtījumus. At mēs diskutējām jau arī ar Ķīnas uh, iestādēm par Ziemeļkoreju. Tā ir daļa no strateģiskā dialoga. Un mēs uh, cenšamies pārliecināt Ķīnas iestādes par to, cik svarīgi būtu Ziemeļkorejai ieņemt atvērtāku nostāju. Ķīnai vajadzētu tiešām izdarīt spiedienu uz Ziemeļkoreju. Tas mums ļoti palīdzētu, bet līdz tas notiek, mums jāizdara savs spiediens uz Ziemeļkoreju un jārūpējas par to, lai mēs pilnībā izpildam savas saistības, kuras uzņēmamies drošības padomē. Ziemeļkorejai nedrīkst būt nekādu ilūziju par mūsu nostāju, un mums ir jāiesaistā arī Uh, starptautiskā uh, kopiena, lai šo spiedienu izdarītu. Paldies, uh, vicepriekšsēdētājs kundze. Ja, Gracias, señor presidente. Uh, Herr Präsident, ich. Priekšsēdētāji, esmu sajūsmā par jūsu uh, uh, korekto pieejus, eh, raugāties, vai visi nepārkāp laiku, tādēļ uh, es uh, esmu pārsteigts, ka jūsu šermantās uh, kundzes jautāja, vai es esmu pieteicies, un viņas teica, jā, bet acīm redzot, kaut kur tas ir aizgājis pazušanā. Kaut arī neviens cits kolēģis nav, es nesaprotu, kāpēc man nedot vārdu, lūdzu ņemiet vērā, ka par nākamo darbu kārtas punktu vismaz. Paldies. Tierrazon. Atvainojiet, kolēģi, ja jūs vēlties, jūs varat uh, vienu minūti uzstāties, kaut arī Eštāns kundze jau ir izteikusies, jo tiešām es vienkārši pāršķīru lāpu un es neredzēju, ka jūs esat pieteicies un jums ir tiesības izteikties. Like es izteikšos par nākamo jautājumu priekšsēdētāji. Pues el... Labi, tad mēs ņemsim vērā, ka jūs izteiksieties par nākamo jautājumu. Līdz ar to debātēs par Ziemeļkoreju ir beigušās, un tagad eh, mēs balsosim rītā par šo jautājumu pulksten 11.30. Eh, Nākamais jautājums ir īpaši svarīgs, kaut arī visi jautājumi, ko skatām, ir ļoti svarīgi, bet eh, tagad mēs